Man, diemžēl, ir vēl viens paziņojums, ļoti skumīgs paziņojums. 19. decembrī nomira mūsu kolēģis Filips Bredburn. Viņam bija 63 gadi, un viņš cieta no ļoti nopietnas slimības. Viņš kopš 99. gada ir strādājis par deputāti, un visi noteikti var apstiprināt, ka viņš savam reģionam ir bijis liels atbalsts, un viņš pirms kļūt par Eiropas parlamenta deputātu ir strādājis eh, pilsētu plānošanas nodaļā. Un mēs, protams, esam nosūtījuši jau līdzjūtību ģimenei un darīsim tagad vēlreiz to kopā, tā lai mēs Bredbarna kungu nekādā gadījumā neaizmirstu. 26. decembrī Tindermana kungs nomira 92 gadu uh, vecumā Antverpenē. Viņš ir piedzīvojis ļoti daudz ko arī to, ka nacisti iebruka viņa valstī, un Timermana kungs centās visu savu mūžu veltīt tam, lai panāktu uh, mieru Eiropā. Un viņš ir strādājis par savas valsts premjerministru, un ir bijis arī Eiropas parlamenta deputāts. Pirmajās tiešajās vēlēšanās Viņš tika ievēlēts ar tādu vairākumu, ka jau tolaik uh, e, avīzes viņu sauca par Eiropas kungu. Un Leo Tinermans šo vārdu nesājā ar godu. Viņš tik tiešām bija Eiropietis un tāpēc arī es viņa ģimenē nosūtīšu līdzjūtību Eiropas parlamenta vārdā. Mēs noteikti uh, Mēs noteikti paturēsim šos cilvēkus savā prātā un tagad varam noturēt klusuma brīdi.